Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, sāksim darbu. Esam iekavējuši par pusstundu mūsu sēdes sākumu un nevarēsim turpināt darbu ilgāk par septiņiem. Līdz ar to mums ir jāsaīsina mūsu sesiju ilgums. Mums ir divas sesijas, jo vispirms runāsim par daudzgadu finanšu schēmu pēc 2020. gada, un otra sesija būs par iespējamiem eh, jaunajiem eh, pašu resursiem Eiropas Savienības budžetā. Līdz ar to es aicinu visus, kas izteiksies, eh, izteikties īsi. Es gribētu jums uh, sirsnīgi sveikt jūs sveikt šeit Eiropas parlamentā, eh, visus tos, kas ir ieradušies no nacionālajiem parlamentiem, sveicu arī Eiropas parlamenta kolēģis, bet jo īpaši gribētu sveikt Engelijas Angelovas kundzi, kura ir eh, Finanšu un budžeta komitejas vicepriekšsēdētāja Nacionālajā asamblējā Bulgārijas republikā. Viņa vadīs otro diskusiju eh, sesiju starp parlamentāriešiem. Uh, Šis te tikšanās starp parlamentāriešiem ir eh, ļoti būtiskas, lai stiprinātu saites starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu, jo īpaši tad, kad mēs runājam par budžeta un finanšu jautājumiem. Pirmais um, um, diskusija posms būs tātad par uh, daudzgadu finanšu schēmu pēc 2020. gada, kā uh, reaģēt uz parādījušamies izaicinājumiem un uh, kā noteikt jaunās prioritātes un kā to visu finansēt. Šis ir būtisks brīdis, kad uh, diskutēt ar Nacionālo parlamentāriešu uh, parlamentu pārstāvjiem, jo Eiropas parlaments sagatavo uh, strateģiskus ziņojumus par daudzgadu finanšu schēmu un par pašu resursiem, un ir paredzēts šonedēļ komitejā pieņemt šos ziņojumus un arī martā tos uh, skatīt. Un uh, arī muitas uh, Uh, tiesības šeit ir jāņem vērā, jo tie ir 10% no Eiropas budžeta ieņēmiem. Šī ziņojuma mērķis ir uh, parādīt Eiropas parlamentu pozīciju, uh, pirms komisija ir nākus klājā ar savu priekšlikumu, un tas ir gaidāms maijā. Gribētu norādīt, kādi būs mūsu diskusiju noteikumi. Vispirms, kā var izteikties šajā sanāksmē? Pirmkārt, es gribētu uzsvērt, ka tā kā parasti mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu uh, to, ka pēc iespējas vairāk dalībnieku varētu paust savu viedokli, pat ja mūsu sanāksmes laiks ir ierobežots un uh, um, vēl jo vairāk ierobežots, tāpēc, ka uh, atklāšanas sesija ievilkās. Un tāpēc droši vien visi nevarēs šodien izteikties, bet uh, rīt pēcpusdien vēl būs iespēja izteikties. Un tāpēc es sadzinīgi novērtētu to, ja jūs, dārgie kolēģi, neizteiktos ilgāk par divām minūtēm. Eh, laiks tiks norādīts uh, ekrānos, un um, pēc eh, diskusiju attīstības tad varēsim redzēt, kā uh, um, šis laiks tiks izmantots, un ja būs pārāk daudz runātāju, tad mēs vēl vairāk uh, ierobežosim runāšanas laiku. Tātad jūs redzat uh, šo zaļo runāšanas kartiņu. Uh, tas attiecas uz daudzgad finanšu ietvaru, un otrā dzeltenā kartiņa attiecas uz diskusiju par jaunajiem pašu resursiem. Uh, Ja vēlties izteikties, tad lūdzu aizpildiet uh, šīs kartiņas, attiecīgo kartiņu un nododiet to zāziņiem. Tas attiecas gan uz uh, parla Nacionālā parlamenta deputātiem, gan arī uz Eiropas parlamenta deputātiem. Un mēs sadalīsim runas laiku sekojoši divi nacionālajie parlamentārieši un pēc tam viens Eiropas parlamenta deputāts. Un uh, tad, ja būs nepieciešams priekšsādātājs skundze, tad mēs varēsim šo uh, Uh, formulu tad uh, pielāgot, ja nepieciešams, sarunu gaitā. Un tagad došu vārdu diviem iniciatīvas ziņojuma referentiem, kas uh, sagatavo um, ziņojumu par daudzgad finanšu schēmu Jans Olbrikts un Izabela Tomā. Es nezinu, kurš grib izteikties pirmais. Tā būs Izabela Tomā. Lūdzu. Jā. Labi. Paldies. Es izteikšos franciski. Vispirms es gribētu jūs sveikt uh, šeit Eiropas parlamentā, Nacionālo parlamentu pārstāvji, un norādīt jums to, ka raugoties no šejienes vai no Strasbūras, jūs uh, esat uh, mūsu kolēģi attiecībā uz um, Eiropas budžetu. Mēs visi esam kolēģi, jo mēs uh, tātad balsojam par tēriņiem un jūs uh, balsojat par ieņēmumiem. Un mēs uh, nevaram iztikt viens bez otra. Un, diemžēl, mums ļoti rēti tikai ir šī izdevība uh, diskutēt ar jums, un es domāju, ka mums būtu jāstiprina šī sadarbība pēc iespējas uh, vairāk. Uh, jo ir tādi, kas eh, saka, ka mums ir atšķirīgas intereses eh, un eh, dažkārt pat pretrunīgas intereses, bet ņemot vērā to, kas notiek tagad un kas attiecas uz Eiropas budžeta ieņēmumiem, ehm, tad mums ir iespējas, ka tad, kad tiek palielināts uh, uh, Eiropas Savienības budžets, ka tas tā kā mazina uh, dalībvalstu budžetu. Tātad uh, šeit ir jāatrisina šis vienādojums, un tāpēc uh, es neiedziļināšos uh, šajā pašresursu jautājumā, jo tur ir atsevišķi ziņojums, bet mums tāpēc ir svarīgi, lai tiktu mainīta uh, Eiropas Savienības budžeta ieņēmuma struktūra, un tieši tāpēc mēs piedāvājām uh, Uh, budžeta komitejā um, to, ka uh, daudzgadu finanšu schēmas jautājumi uh, tiktu veidot tā, lai uzlabotu un mainītu budžeta ieņēmu struktūru. Uh, Ne jau tāpēc, ka mēs gribētu autonomizēt Eiropas Savienības budžetu, tas ir tāpēc, ka šobrīd uh, vienkārši ir tas jāglābj, un uh, lai glābtu Eiropas Savienības budžetu, uh, tādējādi mēs varam glābt arī Eiropas Savienību, jo tas viss, kas tagad tiek gatavots, um, par to mēs runājam, uh, Um, jā, mēs par to nerunājam, mēs to konstatējam, mēs konstatējam, ka 2014. līdz 2020. gada finanšu ietvars ir mazāks nekā iepriekšējais finanšu ietvars. Kaut gan iestājās arī Horvātija, bet uh, tagadējais tātad uh, um, finanšu ietvars netiek pieniekam daudz, pietiekam labi uh, pārvaldīts, uh, ir vesela virkne, uh, kā lai saka, uh, tādu sadursmi un negadījumu šajā ceļā, un uh, tam ir arī upuri un sēkas, un tie ir mūsu, mūsu um, līdzpilsoņi, šeit es domāju pilsētu uh, politiku vai, piemēram, pētniecības politiku. Es domāju šeit arī par Erasmus studentiem, tie uh, visi cieši no šī samazinājuma. daudzgadu finanšu ietvarā, kas būs pēc 2020. gada, un arī tajā ietvarā, kas šobrīd ir spēkā, šeit mēs saskaramies ar tādām ļoti dziļām pretrunām. Ir pretrunīgas uh, viedokļi, pretrunīgas izteikumi, un, uh, un mūsu pilsoņi ir apjukuši, jo ir lauksaimniecība, kohēzija, šīs tradicionālās politikas, bet tagad Eiropai ir jārūpējas arī par citām lietām, par bēgļiem, par cīņu pret terorismu, par aizsardzību. Katrā gadījumā um, arī par uh, aizsardzības rūpniecību, par in, uh, publiskajām investīcijām un tā tālāk un tā tālāk. Bet, protams, uh, Eiropa par to visu rūpēsies nekādā brīdī, nevienā brīdī nepievienojot nevienu eiro Eiropas budžetam. Un tādi ir šie politiskie paziņojumi. Mēs esam nopietni un saprātīgi budžeta komitejas deputāti, uh, un tāpēc mums ir jāsaka, ka nevaram turpināt šādu situāciju. Protams, mēs esam viensprātis attiecībā uz to, ka mēs uh, izveidojām Schengenu, uh, nedomājot daudz par robežu jautājumu, un uh, mēs, protams, esam tagad tādā starptautiskā situācijā, kad ir vajadzīgas investīcijas aizsardzībā, un tomēr mēs nevaram iztikt bez budžeta palielinājuma. Tātad tāda ir situācija, kurā atrodamies, un tieši tāpēc mēs patiešām vēlamies nopietni uzdot jautājumu par uh, Eh, Eiropas budžetu, kas atbilstu tām deklarācijām un ambīcijām, kas ir eh, pasludināts Eiropā. Un ir diskusijas ar padomi, daudzas dalībvalstis saka, ka 12 miljārdi, um, kas eh, izriet no uh, Liebritānijas izstāšanās, tātad tas būs tas iztrūkums, um, to nevajadzētu maksāt ar eh, jauniem ieņēmumiem. Tātad mums tiek teikts, ka būs eh, jāizšķirs par prioritātēm un būs eh, jāsamazina finansējums veselai virknei veco mērķu Eiropas Savienībā. Man jāsaka, ka budžeta komiteja vēl nav pieņēmuši šo ziņojumu, un tas, ko es tagad teikšu, eh, tas viss ir tikai priekšlikums. Piektdien ir gaidāms balsojums komitejā un martā balsojums plenārsēdē, bet katrā gadījumā eh, iezīmējas tāds kā eh, vairākuma atbalsts, ja ne konsens šādam viedoklim parlamentā. Uh, Vispirms es eh, gribu teikt, ka tradicionālās politikas, kas eh, vienlaikus ir arī solidaritātes politikas, tie ir eh, Eiropas sociālajā fondi un kohēzijas politika vai, piemēram, lauksainicības politika, tās ir arī investīcija politikas un arī ir saistīts ar vienoto tirgu. Un tas viss ir saistīts, un mums nešķiet pamatoti, ka raugoties uz Eiropas ambīcijām, tagad varētu teikt, ka Eh, šos pīlārus, kas ir pamatu pamati Eiropas Savienības budžetam, eh, ka tos tagad varētu tagad uh, mazināt, vājināt, uh, lai būvētu jaunu stāvu šai mājai. Mēs taču neņemam no pamatiem materiālus, uh, tas nav saprātīgi. Un, kā jau es teicu, tās ir solidaritātes politikas, tās ir politikas, kas ir saistīts arī ar vienoto tirgu, tās ir politikas, eh, eh, kurās eh, mūsu līdzpilsoņi sagaida investīcijas, un tās ir arī investīcija politikas. Es gribu uzsvērt, ka kohēzijas politika tā ir uh, galvenais investīcijas budžets Eiropas Savienībā. Jā, protams, uh, Mums tiek čukstāts ausī, ka viens no risinājumiem būtu kohēzijas politiku rezervēt uh, reģioniem, kas ir vissliktākajā situācijā. Šis izvēles uh, risks, uh, varbūt ne īstermiņā, bet uh, ilgākā termiņā būtu tāds, ka tās dalībvalstis, kas uh, maz vai nemaz nesaņemt no šīs te kohēzijas politiku, uh, Um, tā kā uh, noslīdētu zemāk uh, un uh, šī te taisnīgās atdeves loģika vairs netikt ievērota budžetā. Realtātē visi iegūst no šīm investīcijām vienalga vai valsts ir neto maksātājs vai nē. Ne Un bieži vien mēs eh, šo, šīs investīcijas, eh, es vēl neizmantoju desmit minūtes, nē. Labi, tad noslēgšu, es atvainojos eh, priekšsādātāji. Tātad noslēgumā es gribētu pateikt, ka tādējādi mēs vienkārši saglabāsim tās politikas, kas jau pastāv bez palielinājuma. Tas jau ir grūti, un eh, tās politikas, kas tika pievienot šajā um, finanšu ietvarā, kas ir bijušas noderīgas, piemēram, eh, cīņa pret jauniešu bezdarbu vai jautājumu, kas ir saistīti ar bēgļiem vai jautājumu, kas ir saistīti ar robežām. Tātad tas eh, viss tika pievienots Un mēs ņēmām vērā arī eh, padomes eh, nostāju par eh, um, aizsardzības nozari. Un mēs konstatējam, ka nākamajā daudzgad finanšu ietvarā būtu jāsasniedz 1,3% no IKP, lai varētu panākt tādu saprātīgu situāciju, lai tas viss būtu īstenojams. Es zinu, ka tas dažus no jums šokēs. Uh, kas uh, turpina runāt par vienu procentu, bet šie ir ļoti saprātīgi uh, aprēķini un uh, bez uh, šāda finansējuma būs jāsamazina um, Eiropas Savienības ab ambīcijas, un to neatbalsta šā parlamenta vairākums. Tagad Jānis Olbrihts, līdzreferents, lūdzu. Uh, septiņas minūtes. Just, just some additional remarks. Paldies priekšsēdētājiem. Dažas papildu piezīmes esmu līdzi referents, esmu mākums, esmu no polijas, runāšu angliski, lai uh, mani vieglāk saprast un pēc tam vieglāk diskutēt. Jautājums, um, ko mēs te skatām Nacionālajā parlamentā un mēs Eiropas parlamentā, vai mēs zinām, kas notiks pēc 2020. gada? Vai mēs tiešām zinām, kas notiks pēc tam? ar Eiropas budžetu un, protams, dažādām aktivitātēm dalību valstīs? Atbilde ir ļoti skaidra. Mēs nezinām, kas notiks. Mēs uh, zinām, protams, ka pēc 2019. gada marta Lielbritānijas vairs nebūs uh, Eiropas Savienībā, un tagad visa šī diskusija, ko aprakstīja Tamā kundze, ir par to, ko mēs varēsim uh, sagaidīt no Eiropas Savienības pēc 2020. gada? Tas ir tas galvenais jautājums. Ko mēs varam sagaidīt, kāda būs situācija, ko mēs darīsim kopā, kādas būs šīs aktivitātes un cik tās izmaksās, kur ir atrodama šī nauda. Kādi būs mūsu politiskie lēmumi? Nākamais jautājums, vai mums būs uh, gatavi sagatavot šie līdzekļi operatīvajām programmām pēc 2020. gada? Tātad līdz 2000, uh, uh, vis, visvēlākais līdz 2019. Um, gada pirmā pusgada beigām mums tiešām jāfinalizē visu, lai programmas varētu tikt uzsāktas ar attiecīgu finansējumu pēc 2020. gada. Ja mēs nepagūsim finalizēt nākamo MMF, Nu, tad, tātad līdz 19. gada pirmā pusgada beigām, nu, tas viss ievilksies, droši vien arī līdz 20. gada beigām, līdz ar to ievilksies arī programmas pēc 2020. gada. Jātājums ir, vai varam visu finalizēt sešu mēnešu laikā, jā, parasti tas prasa divus gadus un vairāk. Un tas ir interesants jautājums. Te nepieciešama vienošanās starp valdībām, dalību valstīm un parlamentu, Eiropas parlamentu. Uh, Atgādināšu ar gada budžetu, eh, par gada budžetu notiks balsojums ar kvalificētu vairākumu padomē. Runājot par eh, DFS, eh, mums nepieciešam, nepieciešams vienbalsīgums padomē. Tātad šīs ir dažādas procedūras, un tikai pēc vienbalsīguma panākšanas padomē parlamentam nosūties šo nostāju, un mums būs iespēja teikt jā vai nē šai nostājai. Protams, mēs esam gatavi to darīt. Sadarboties jau tagad, negaidīt uh, signālu no padomes, bet vēlamies uh, padomi un dalību valstis un nacionālos parlamentus izrādīt šo politisko gribu, darīt to pēc iespējas ātrāk. Ja tas nenotiks ātri, tad mēs nepaspēsim līdz vēlēšanām es nesaku mēs Eiropas parlaments, es saku mēs domājot Eiropas Savienību. Mēs uh, nepagūsim eh, visu izdarīt pirms nomainīsies Eiropas komisija, pirms uh, nomainīsies Eiropas uh, ministru padomes priekšsādātājs savā amatā. Hm, mēs vienkārši nepaspēsim to finalizēt. Es domāju, ka rīt mēs atkal runāsim par DFS Un uh, šī diskusija skar visas Eiropas Savienības politikas, un uh, šī ir politiskā debate uh, par Eiropas Savienības nākotni pēc Brexita. Runa nav par to, cik daudz tas izmaksās. Jātājums ir, ko pēc Brexita darīsim tālāk visi kopā. Paldies! Paldies, Olbricht kungs! Tagad uh, vārds uh, Daniela Lamjotī. Viņam bija desmit minūtes, viņš piekrita neizmantot vairāk pa septiņām. Paldies viņam par to. Tātad eh, viņš eh, pastāstīs eh, vairāk par budžetlietām. Nu, vispār Itālija tagad šķiet atbildīga par budžeta jautājumiem. Tā kā paldies priekšsēdētāji un paldies viesiem. Šī parlamentārā nedēļa vienmēr ir bijusi svarīga, lai nospraust kopīgos mērķus uh, nākotnē mūsu darbam un šogad. Uh, tik tiešām uh, daudz, kas ir jāizdara no Tamākundzes, no Olbrichta kunga jau dzirdējām par DFS situāciju un nākamā gada uzdevumiem, tad tiešām um, jāatrota piedurknes un jāsagatavojas. Uh, pamatīgam darba cēlienam, par finanšu kodeksu jārunā, par Brexit sarunas jāturpina daudz darba mums priekšā līdz ar to 2019. gada budžeta procedūra būs e, procedūra piepildīta ar izaicinājumiem. Šī būs arī pēdējā procedūra šīs e, DFS ietvaros. Un e, šim parlamentam, šim sasaukumam ir iespēja nodrošināt eh, politisko, šī brīža politisko prioritāšu īstenošanu pēc tam. Šeit jāpiemin parastās aktivitātes, kas skar attīstību, um, izpēti un tam līdzīgi, bet es vēlos fokusēties uz trim prioritātēm, proti īstā sociālā pīlāra izveide, jo es uzskatu, ka Eiropas Savienības sociālā politika jāizmanto kā instruments, lai pilsoņi mums uzticētos. Tad, protams, mums ir migrā, migrācija, migrantu plūsmas, un šim jautājumam ir jāpievēršas. Jāpalīdz valstīm, no kurām ierodas migranti, jo ilgtermiņā mums eh, jācīnās ar eh, migrācijas eh, cēloņiem. Un tad es vēlētos stiprināt ar Eiropas aizsardzības eh, politiku. Geteborgā valstu valdību vadītāji koncentrējās lielākoties uz sociālo pīlāru, uz jauniešu bezdarba problēmas atrisināšanu un pagājušo gadu Murisāna kungs bija lieliski pastrādājis, mums bija vairāk par 400 Uh, budžets palielinājusi par 400 miljoniem eiro. Un uh, nākamgad mēs runāsim par jauniešu garantiju fondu. Tā kā daudz kas noticis, bet tomēr konstatējama hronisks finansējuma deficīts šajā jomā. Tā kā jāpanāk labāks progress šeit, un tad jāskatās, kā integrēt labāk migrantus un apkarot um, Um, migrācijas problēmu cēloņi. Uh, tagad komisija ir 12 miljoni eiro, lai sagatavotos šiem darbiem. Mogherīnī kundze sagatavojas attiecīgu dokumentu kopīgi ar uh, valstu aizsardzības ministriem, un um, viņi darbosies Eiropas uh, aizsardzības uh, fonda izveides labā, lai um, Eiropas Savienība kā starptautisks spēlētājs būtu šis aizsardzības politikas fonds. Lai tas viss notiktu, nepieciešams spēcīgs budžets. Tātad 19. gada budžetam jābūt dzīvot spējīgam. Te nevar uh, runāt uh, vienkārši par uh, statusa kvo uzturēšanu. Jā, uzsver mūsu uh, centrālās uh, politikas, un mēs esam izmantojuši daudzus uh, ārējos instrumentus uh, budžetā līdz šim, kas netika pakļauti parlamentārai kontrolei saskaņā ar procedūru pēdējo divu gadu laikā. Tad pieņemti daudz dažādi instrumenti. Es domāju tieši par EFSI, citu instrumentu starpā, un tur parlamentam jānodrošina savas tiesības, kā tās atrunātas līgumā. Ne tikai tāpēc, ka mēs sevi uzskatām par ļoti svarīgiem, bet tāpēc, ka mums ir šīs tiesības līguma ietvaros. Jābūt piesardzīgiem, nevēlamies, lai tehnokrāti pārņem varu savās rokās, uh, jāskatās uz to, kas notiek padomē. No vienas puses padoma vēlas īstenot aizvien vairāk iniciatīvu savienības mērogā, lai pārvarētu dažādus šķēršļus, kas pastāv dalību valstīs. No otras puses, padoma nevēlas vairāk iemaksāt savienības budžetu, nevēlas palielināt budžetu. Tātad aicinu visus sadarboties un aicināt uh, aicinu jūs izmantot pēdējās darba dienas, lai um, sagatavotu, noformulētu varbūt šīs idejas, uh, kurām pēc tam var dalīties mājās, stāstīt uh, tālāk par mūsu mērķiem. Tas pats skar arī manu valsti, Itālijas valdība, kas ar to notiks. Marta sākumā gaidāmas vēlēšanas, un, godīgi sakot, tas ir tas ļoti nedrošs pasākums. Man grūti vispār te kaut ko pareģot. Mūsu valstī arī būtiskas problēmas, tā kā ceru, ka mums izdosies. Un, lai tā būtu, mums nepieciešama kopīgā stratēģija. Mēs eh, esam tautas pārstāvji Eiropas līmenī un valstu līmenī. Tā tad jāvienojas par kopīgo stratēģiju, lai rezultātām pieņemtais budžets tiešām būtu dzīvotspējīgs, mm, tad arī mūsu pilsoņi varēs justies eh, drošāk par nākotni. Lies paldies Vjotīkungam! Un tad vēlreiz atgādinu jums par to, cik svarīga mums ir eh, daudzgad finanšu schēma, DFS, un um, cik stingrai te jābūt, jo mēs runājam par visiem tēriņiem septiņu gadu laikā, visām programmām, visiem izdevumiem. Tad tiešām te jāaplūko visu šo budžeta perimetru, un nu, tepat kolēģi runā par budžeta galaktikulu, paskatieties, nu, tiešām tā tas arī izskatās, um, finanšu instrumenti. Uh, ārēji, iekšēji, specifiski, un es nezinu, nacionālajie parlamenti, vai jūs paturat šo kontroli, vai jūs varat kontrolēt šos finanšu instrumentus. Nu, parlaments nevar, nu, tas ir Eiropas parlaments nevar, un tas ir ļoti būtiski. Atgriežoties pie budžeta vienotības Paldies vēlreiz Jotīkungam. Un tiešām septiņas minūtes jūs runājāt, un tagad Žordijs mums ir pievienojies, un viņš arī izteiksies septiņu minūšu laikā. Paldies, priekšstādātais, runāšu angliski. Visu pirms paldies, un prieks redzēt kolēģus no citiem parlamentiem. Es vēlos um, izteikties par DFS, nākamo DFS vienkārši dažas idejas, kas ir svarīgas mūsu grupai. Vispirms eh, DFS pēc 2020. gada līdzīgi arī citiem budžetiem ir ietvars nākamajiem septiņiem gadiem, un runa šeit ir nevis par detaļām, bet par politisko redzējumu. Uh, Te mēs runājam par politiskiem projektiem, programmām, prioritātēm. Tātad vispirms jāidentificē tas, ko vēlamies darīt, kas mums ir jādara, kas mums vairs nav jādara, ko mēs nevēlamies varbūt vairs darīt. Tātad jāsaprot, um, kur mēs esam politisko mērķu kontekstā, un tad uh, paskatīsimies, kā to izteikt skaitļos. Pamat jautājums uh, ir uh, par kopīgiem mērķiem un to īstenošanu un to finansēšanu. Un tātad jautājums ir, vai mums ir šie kopīgie mērķi, vai šobrīd mums ir uh, kopīgais redzējums par to, kādai jākļūst Eiropas Savienībai pēc pāris gadiem. Tad gaidāmās intensīvas diskusijas par Eiropas nākotni, pirms iedziļināties nākamajā finanšu schēmām. Nu, un tad arī jautājums ir par to, vai izdosies panākt uh, vienošanos. Nu, komisija ir centusies, tas ir jāatdzīst, bet man ir šaubas, vai vienošanās būs tik vienkārša. Nākamais, uh, lai zinātu, kur padodamies, jāsaprot, uh, kur esam šobrīd. Un uh, es budžets ir viens procents no dalībvalstu valstu Uh, kombinētā IKP un uh, aptuveni 2% uh, no publiskiem tēriņiem Eiropas Savienībā. Tātad mēs nepalielinām budžetu, neskatoties uz to, ka izaicinām pieaug no visām pusēm. Šī brīža budžets līdz ar to, manuprāt, uh, nepierāda to, ka mums ir uh, politiskā griba, lai veidotu spēcīgāku, vienotāku Eiropas Savienību. Tā tad mums parlamentā jābūt ambicioziem. Un nākamai DFS jāierosina tādi resursi, kas atspoguļo mūsu politisko gribu un politiskās saistības, lai veidotu integrētāku, spēcīgāku Eiropas Savienību. Trešais aspekts. Mums budžets ir jāsaskaņo ar ilgspējīgās attīstības mērķiem, kas būtu definēti saprotamā veidā. Citiem vārdiem, Eiropas budžetā jāiekļauj atbilde uz ilgspējīgās attīstības izaicinājumiem un jāpielāgo mūsu budžets šai ļoti steidzamai steidzami risināmajai problēmai. Tā tad ierosinam eh, šeit eh, skatīt arī pieaugušo nevienlīdzību starp eh, pilsoņiem un teritorijām Eiropas Savienībā. Mm, šī arī svarīga problēma. Jā, pasargā planēta ar mūsu budžetu, jā, apkaro klimata pārmaiņas, jā, veicina mm, enerģētikas. Um, Mm, ilgtspējīgāka izmantošana, alternatīvas enerģijas, eh, zaļa enerģija. Budžetam vispār jākļūst zaļākam. Barozo kungs ierosināja 20% veltīt eh, eh, visam, kas saistīts ar klimata pārmaiņu apkarošanu. Tagad mums tas jāpalielina līdz vismaz 30% nākamajā DFS, lai ņemtu vērā arī uh, Mm, tās pašas jauniešu garantijas uh, un, protams, viss, kas aizteic ar uh, ilgtspējīgās attīstības mērķiem, uh, kas atrunāti Parīzes vienošanās. Jāizskata vēlreiz terminoloģija, kas saistīta ar um, klimata pārmaiņu apkarošanu, lai vienošanās būtu salasāmāka, saprotamāka un lai varētu tikt īstenot attiecīga kontrola un monitorings. Nākamā prioritāte - investēt vairāk mūsu nākotnē. Turpmākās paudzes ar Erasmus eh, jauniešu eh, bezdarba garantijām, investēt vairāk turpmāk nākotnes tehnoloģijās, infrastruktūrā un arī, protams, kultūrā, kas ir joma, ko bieži aizmirstam. Uh, Runājot par eh, izpēt un attīstību, mm, te arī jāpalielina finansējums koncentrējoties uz dabas lietām. Tikai 9% šī brīža DFS ietvaros eh, tiek eh, līdzekļu tiek tārāti mm, izpētē un attīstībai. Mm, tas maz ir mainījies salīdzinot ar iepriekšējām programmām. Un runājot par uh, Europe Network Facility. Mums jākoncentrēs vairāk uz tīrāku gaisu pārobežu kontekstam. Un pēdējais punkts - proaktīva migrācijas un integrācijas politika. Un nu, šis mērķis arī jāiekļauj nākamajā DFS. Es baidos, runājot par migrāciju, dominējoši mēs runājam par eh, to, kā padarīt robežas drošākas. Bet Eiropas Savienībai jāiegulda vairāk eh, robežu inteliģentajā pārvaldīšanā, lai tās kļūtu drošākas, eh, jākoncentrējas uz humanās palīdzības sniegšanu, uz pārcelšanu, pārvietošanu, mm, uz labāku resursu sadali, un palīdzības sniegšana migrantiem, izglītības iespējām migrantiem, darba atrašanās iespējām un tam līdzīgi. Un mums jābūt konsekventiem attiecībā uz visu šo mērķu sasniegšanu, tas ir pēdējais moments. Ja, skaidri jāsaprot, ko vēlamies panākt. Un uh, jā, virz uz priekšu Eiropas Savienības vērtības arī ārpus Eiropas Savienības, runājot par demokrātiju, cilvēku tiesībām, ilgspējīgu attīstību, um, vidas aizsardzību un tam līdzīgi. Un arī tam mums nepieciešama šī vienotāka, spēcīgāka, globālāka Eiropas Savienība. Lielas paldies uh, mūsu runātājiem un tagad došu vārdu kolēģiem. Tagad es te redzu pieteikumus no nacionālajiem parlamentam, un īstenībā tikai no nacionālajiem parlamentiem kolēģi pieteikušies runāt no Eiropas parlamenta, ka neviens nevēlas, ne, tomēr viens kolēģis būs. Tātad pirmais, pirmā pārstāvja Anna Muldere no Nīderlandes parlamenta. Ne, tomēr kungs, nevis kundze. Tas būs. Lūdzu. Svarīgi ir pareizi izdarīt pareizu izvēli, ja ir uh, um, tērēt naudu. Ja ir viens eiro, tad to var tikai vienreiz iztērēt. Un ja kāds grib tērēt vairāk naudas, tad uh, tajā pašā budžetā ir uh, jāpasaka, nu, par ko tad ir nodoms taupīt. Jā, un ja es to dzirdu, mums nevajadzētu runāt par naudu, bet par mērķiem, tad vairākums Eiros parlamentā varbūt domā, uh, ka vajag vairāk naudas tērēt un mēģina pārliecināt valdības, ka tas nepieciešams. Ja jūs vēlaties vairāk tērēt, tad uh, nacionālajiem parlamentiem būtu jātaupa vai arī jāpalielina nodokļi. Bet, nu, neviens sniegos uh, mīlestību, pretmīlestību, ja, nu, tiek steigts, ja Eiropa negrib eh, taupīt, bet mums jātaupa, piemēram, veselības sistēmā, un tā mēs nekļūsim Eiropā ļoti iemīļoti. Un uh, būs tagad arī mazāka Eiropas Savienība Brexit dēļ, tas nozīmē, ka būs arī mazāks budžets. Jā, un kas tad notiek? Es gribētu tieši to pajautāt. Un pirms ir uh, priekšlikumi par uh, to, kāda nākotnē būs izdevumi, bet drīzāk būtu jāraugās, uh, cik efektīvi ir Eiropas izdevumi. Un jā, šeit uh, uz to visu raudzītos uh, revīzijas palāta, tad redzētu fotogrāfijas uh, ar tukšām lidostām, kas ir finansētas ar uh, Eiropas Savienības iedzīvotāju naudu, un Nīderlandešanas nepatīk. Jā, jā, Nīderlandes pilsoņi dzird, ka Eiropas nodokļi būs jāmaksā, eh, tad viņi, tāpēc viņi to negribēs, nevajadzētu to nemaz sākt. Tad vajadzētu uzdot jautājumu, kas Eiropā jādara. Eiropā jārisina tādas problēmas, ko valsts uh, pašas nevar izdarīt viens pašas, piemēram, par migrāciju, par drošību, jāraukās, kas ir budžetā, kāda, eh, kādas iespējas, un tad šīs prioritātes ir arī jāmaina laikgaitā. Paldies, Muldera kungs, tagad eh, Margarita Markus, lūdzu. Merci, prezidents. Merci. Paldies, priekšsādātāji. Es gribu pateikties arī eh, iepriekšējiem runātājiem un referentiem. Uh, Eh, kas mums pastāstīja par to, kā tiek gatavot daudzgad finanšu schēmu, un es gribētu pieminēt vairākus punktus. Pirmkārt, kohēzija. Es varu atbalstīt satraukumu, kuru eh, pauda Izabela, jo īpaši, ja mēs eh, vēlamies vājināt kohēziju, vājināt kohēzijas politiku, Kohēzijas politikai ir jābūt spēcīgai un jābūt spējīgai uh, atbildēt uz jauniem izaicinājumiem. Un tāpēc es uh, gribētu runāt par jaunas paaudzes kohēzijas politiku, jo, manuprāt, ir citas in, uh, politikas jāintegrē kohēzijas politikā. Piemēram, mums ir jārunā par migrātu integrāciju, kā jau Spāņu kolēģis to minēja. Uh, lielajās metropolēs, lai viņi varētu strādāt, lai bērni varētu mācīties skolā. Tie ir tādi kohēzijas politiki, pol, po, tātad po, projekti, kas būtu jāizteno šajās lielajās pilsētās, un to varētu finansēt ar kohēzijas politikas līdzekļiem, tāpēc to nedrīkst vājināt. Uh, Otrakārt par uh, pašu resursiem. Jā, protams, ir jāpalielina dalībvalstu uh, eh, daļa uh, un ir jāpiedāvā šeit priekšlikumi, ir jāuzsāk sarunas par to, lai dalībvalstis saprastu, jā, viņas negrib vairāk iemaksāt Eiropas budžetā, bet tās ir jāpārliecina, ka šie jaunie izaicinājumi piemēram, aizsardzības politika un uh, robeža aizsardzības politika, tā ir politika, kas uh, skar tieši šīs valstis, kurām negribas vairāk maksāt Eiropas Savienības budžetā. Mūsu uh, premjers ir parādījis atvērtību attiecībā uz nodokļa uzlikšanu transakcijām, un runājot arī par digitālo ekonomiku, un arī uh, Uh, oglekļa uh, nodokli. Mums tūlīt būs uh, sesija par pašresursiem. Trešais punkts. Um, Portugāls parlaments ir izveidojis speciālu komitiku, lai sekotu DFS sarunām. Tātad runāju par šiem jaunajām koncepcijām un arī pēc tam, tad, kad būs divpusējās sārunas starp Portugāli un uh, Eiropas institūcijām. Paldies! Tagad uzklausīsim uh, eh, Josē Manuelu Fernandešu, kurš ir Eiropas parlamenta deputāts no Portugāles. Paldies, priekšsēdētāji! Visi zin, ka. Eh, Eiropas Savienībai ir liels ambīcijas, un 2020. gada stratēģija to pierāda. Stratēģija 2020 bet uh, to visi pieņēma, visas dalībvalstis, visi parlamenti. Un ar vienu procentu no IKP eh, ar šādu budžetu, tad mēs visu izdarīsim. Budžets, kas ir uh, mazs, lai sasniegtu šādus mērķus un šādas ambīcijas. Un mums nav tāda ērta situācija, tāpēc, ka mums nevajadzētu diskutēt uh, ar šādu metodi šeit vajadzētu diskutēt drīzāk eh, izmantojot saskaitīšanas metodi. Tādu uh, eh, metodu no lejas uz augšu, nevis atņemšanas metodu, jo katrai dalībvalstī vajadzētu teikt, ko tā vēlas. Un, protams, vienoties vajadzētu attiecībā uz pētiecību un inovācijām, attiecībā uz jauniešiem, attiecībā uz kohēziju, migrāciju, uh, solidaritāti, un pēc tam tad vajadzētu visu saskaitīt, un tad mēs redzētu, cik tas daudz dotu, kāds būtu rezultāts, bet uh, kāda tad jēga, ja mēs sakam 1% vai parlaments saka 1,3%, jo 2020. Uh, gada stratēģijas mērķi nav sasniegti, ir jauni izaicinājumi migrācijas, drošības un aizsardzības jomā. Uh, Un mēs taču vēlamies būt uzdevuma augstumos, reaģējot uz šīm te pilsoņu prasībām, un mums uh, sagaida uh, Brexits. Tātad būs mazāk par 10 miljardiem, un uh, 1,3% tas nekas daudz nav. Um, tie ir 175 miljardi uh, eiro gadā. Um, bet tas mums ļaus vismaz kaut ko izdarīt, un uh, Jā, es tūlīt beigšu priekšsēdētāju. Un nevar arī būt tā, ka uh, padome ir pret, ja mēs paraugāmies uz visu dalībvalstu deklarācijām, visu dalībvalstu teikto, pat 1,3% nebūtu uh, pietiekami, um, lai īstenotu tās uh, cerības, uh, kuras uh, ļauj cerēt dalībvalstu deklarācijas. Nu, paldies. Tagad Vazil Kokos no Rumānijas. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea... Paldies, priekšsēdētāji. Debates par nākotnes Eiropas Savienības finansējumu nedrīkstētu īstenot, nemācoties no pagātnes eh, eh, mācībām, piemēram, ņemot vērā tagadējo daudzgad finanšu schēmu. Uh, Tātad tie ir tie uh, līdzekļi, kas ir Eiropas Savienības rīcībā, lai tai būtu pietiekami resursu, eh, lai īstenot Eiropas Savienības politiskās prioritātes. Un tomēr eh, nav nekādu šaubu, ka zemais eh, līdzekļu līmenis, kāds ir pieejams tagadējā DFS, nav bijis pietiekams, lai īstenot visas politiskās ambīcijas Eiropas Savienībā. Un tāpēc mums ir vajadzīga reforma attiecībā uz Eiropas ieņēmumu struktūru, kā to piedāvā ekspertu grupa, kur vadīja Mario Montīs. Šie priekšlikumi tika izteikti 2016. gadā gadā, un tādējādi mums būtu uh, stabilāks tautas finanšu ietvers, nodrošinātu lielāku caurskatāmību pilsoņiem, tad, tad ir jāievieš uh, tāda patiesa pašu resursu sistēma, kas uh, dotu lielāku ieguldījumu Eiropas Savienības budžetā. Uh, vismaz par pusi vairāk nekā um, to, ko vēlas dalībvalsts. Tātad ir jābūt līdzsvaram starp resursiem, kas tiek izmantoti e, Eiropas Savienībai un pašu budžetiem. Mums ir jābūt caurskatāmībai, demokrātiskai kontrolai attiecībā uz šiem ieņēmumiem. Šobrīd uh, Eiropas Savienības pilsoņi īpaši neusticas uh, Eiropas Savienības līmeni attīstītajām politikām. Kāpēc? Tāpēc, ka pēdējos gados ir tādi instrumenti un finansēšanas mehānismi radīti Eiropas Savienībā, kas ir radīti veselai virknei mērķu, un uh, tie ir izveidot bez tādas patiesas atbildības, un tāpēc ir jāizskaidro caurskatāmā demokrātiskā veidā pilsoņiem šī te sistēma, kas ir pārāk sarežģīta. Ir jāmaina šī te sarežģītā finansējuma struktūra Eiropas Savienībā, un mums ir jābūt Eiropas Savienības budžetam, kas būtu pietuvināts Eiropas Savienības pilsoņu prioritātēm. Paldies! Tagad Žēl Žiro, kas ir finanšu komitejas referents Francijas eh, komitejā. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka pat ja eh, mēs eh, nākamajā debatē runāsim par pašu resursiem, tomēr Lielbritānijas aiziešana arī liks mums apspriest veselu virkni Eh, projektu un tematu, un kā jau pagājušajā gadā es Tallinā uzsvēru, eh, jūs zināt, ka Francija um, iebilst pret šīm atlaidēm, kas tiek dotas, un uh, mēs maklā, maksājam vairāk uh, par uh, vienu miljārdu nekā cits lielās uh, valsts, un tiem ir kaut kāds atlaids. Es domāju, ka šajās plašajās debatēs Francija ir gatava palielināt iemaksas, bet tas viss ir uh, jāveido tā, ka um, ir jādiskutē visiem par visu iesaisti un um, arī SPD un CDU Vācijā vienojušies par iemaksu palielinājumu. Nu, tagad īsumā eh, tikko eh, tika runāts par eh, Eiropas projektu un aktualitātēm, un tomēr man šķiet, ka tas ir normāli, ka um, bagātākie um, palīdz nabadzīgākajiem, un tā ir solidaritāte starp uh, dalību valstīm, um, bet uh, tomēr varbūt varētu pārredzēt uh, struktūru fondu uh, līdzekļus uh, novirzīt uz tām teritorijām, kas visvairāk cieši no globalizācijas. Un uh, vairāk vajadzētu izvēlēties tādas struktūru politikas, uh, makroreģionālā politika, piemēram, kas nodrošinātu Eiropas patiesu integrāciju, un par to vajadzētu padomāt. Paldies! Paldies. Tagad vārds Eiropas parlamenta deputātei Ēderei Gardie Zabal, lūdzu. Gracias, prezidente. Kon... Paldies, priekšsēdētāji. Kad mēs runājam par budžetu un Eiropas Savienības nākotni, mēs uh, bieži dzirdam, ka ir jāizdara vairāk ar mazāk līdzekļiem. Un šis teikums, kad es to dzirdu, vienmēr ieklausos, jo, ja mēs runājam par detaļām, tad eh, mēs konstatējam, ka nevar izdarīt vairāk ar mazāk līdzekļu. To mēs konstatējam dienu no dienas, tas ļoti skaidri jāpasaka. Tādēļ izvirsās jautājums, ja mēs gribam izdarīt vairāk, tad arī jābūt eh, gataviem eh, tam paredzēt vairāk naudas. Citādi mums ir jāakceptē, ka mēs mazāk politiku varam īstenot Eiropas Savienības līmenī, līmenī jo nebūs pietiekami daudz naudas. Pierādījums tam, ka tas tā ir, bija šis uh, daudzgada finanšu plāns. Šajā DFS bija bēgļu krīze. Ļoti daudz migranti ieradās Eiropas Savienībā, un kad mēs gribējām investīciju fondu, gribējām uh, sagatavot Eiropas Savienības solidaritātes fondu, kas bija jādara? Mums vajadzēja naudu paņemt no citām programmām, lai varētu par to izdarīt vairāk. Tas ir kā pierādījums, ka nevar izdarīt ar mazāk līdzakļiem vairāk. Ir vienkārši jāpieņem lēmums. Un lēmums ir, vai mums ir vajadzīga kopīga lauksaimniecības politika, vai mēs to vēlamies Eiropas Savienības līmenī turpināt, vai vēlamies to renacionalizēt. Ja mēs gribam visos reģionos kohēzijas politiku, tas ir vēl viens tāds jautājums. Un eh, jākonstatē, ka daļa no Eiropas Savienības šo kohēzijas politiku nevar izmantot. Kas ir ar solidaritāti par labu nabadzīgākiem reģioniem? Tam visam jābūt līdzsvarotam. Un uh, Tas nozīmē, ka varbūt kohēzijas uh, politika ir nav jāparāz noteiktiem reģioniem, piemēram, kas ir bagātāk Eiropas Savienībā. Nu, līdzīgi ir arī ar pētniecības uh, programmām. Otrais jautājums par uh, elastīgumu. Tad, ja šodien pieņemam lēmumu, kas notiks nākamajos desmit gados, mēs jau, mums nav visas atbildes, visi jautājumi, mums ir vajadzīga elastība tādēļ. Es nezinu, kas notiks nākamajos desmit gados. Uh, Un uh, ir ļoti būtiski, lai mēs vienotos par 2019. gadā, tādēļ svarīgi, lai parlamenti, kas šeit ir pārstāvēti, lai viņi izdarītu spiedienu uz nacionālajām valdībām. Uzskatu ļoti labi tas, ko izdarīja Portugāli, tur tika ierīkot komiteju, lai atbalstītu DFS. Ja mums neizdosies, mums vajadzīgi vēl divi gadi, un mēs tos zaudēsim. Paldies, takas Džons Gahārds, kurš ir budžeta komitejas vicepriekšsēdētājs īrijas parlamentā. Paldies, priekšsēdētāji! pavisam īsi. Es saprotu, ka Briselē jūs galvenokārt fokusēties uz uh, to, kas notiks pēc Lielbritānijas izstāšanās un kāds ietekmēs budžetu. Tas ir Brexit kontekstā. Bet uh, vai, jā, mēs to arī uzsvērām, uh, tad, kad bija Jans un Izabela un pārējā delegācija Dublinā, eh, kā tas ietekmēs īriju. Īriju tas ietekmēs tā, kā tas neietekmēs nevienu citu dalību valsti, tātad Lielbritānijas izstāšanās. Un eh, atkarībā no tā, kā šī izstāšanās notiks mūsu pašu ekonomikā, mūsu IKP, un mēs tikai tagad atgūstamies no krīzes, eh, no 4 līdz pat 9% varētu būt šī ietekme gada griezumā, tad, kad Lielbritānija tiešām uh, izstāsies 2030. gadā. Un e, tātad te ir e, jārunā ne tikai par ietekmi uz budžetu, bet arī ietekmi uz tiem reģioniem, un īrei būs visvairāk skārta um, par to, kāds ietekmēs tātad šos reģionus. Uh, Un tagad par pīlāriem un prioritātēm, kuras jūs minējāt, protams, imigrācija lielā mērā ietekmē vairākas dalību valstis, kas ir tiešā saskarē ar to. Jūs arī minējāt arī aizsardzību un militāri neitrālām valstīm šis termins aizsardzība varbūt arī ļoti politiski uzlādzēt un jārunā arī par kiberdrošību. Uh, Un uh, tas, kā par to runājam, arī ir ļoti svarīgi, tad, kad tiek uh, prezentēti budžeta lēmumi, tad, tad uh, nevajadzētu šeit fokusēties tikai uz militāro, uz armijas budžetu, bet šeit jāmin arī kiberdrošība kā svarīgs aspekts. Paldies! Merci! Paldies! Tagad vārds Marijai Delmarvangulo. Buenas tardes. Eh, El... Jā, labvakar. Paldies. Nākamais DFS, manuprāt, jābūt daļai no mūsu vīzijas, redzējuma par to, kā Eiropa varētu būt spēcīgāka, vairāk integrēta. Mūsuprāt, tā būtu Eiropa, kas eh, vairāk raucītos uz pilsoņu prioritātēm vēlmēm. Eiropas budžets iepriekšējos gados vienmēr raudzījies uz iekšējā tirgus eh, kohēziju, to stiprinājis un centrāls elements DFS, eh, tam vajadzētu būt tieši šim mērķim, un šis mērķis ir jāturpina. Labi integrēts iekšējais tirgus ir būtisks elements labai ekonomikas izaugsmai, labklājībai, kas nāk par labu mūsu pilsoņiem. Šī iemesla dēļ mēs uzskatām, ka ļoti cieši ar DFS un iekšējo tirgu ir eh, saistīti tādi elementi kā konkurences spēja, ilgspējīga attīstība un eh, lauksaimniecības politika un atbilstošie izdevumi, protams, arī kohēsijas politika. Bet visi šie izdevumi, tos vajadzētu aplūkot kā resursus, kā investīcija nākotnē, Eiropas nākotnē. Iepriekšējos gados kļuva redzams, ka kohēzijas politika un arī Eiropas lauksaimniecības politika ir eh, svarīgākās investīcija politikas jomas, un eh, tas patiešām bija arī ļoti labi, lai panāktu konverģenci starp reģioniem. Vienlaikus eh, tas bija arī kā svira, lai palielinātu konkurences spēju. Tā ka tie bija ļoti pozitīvi resursi. Šīs politikas jomas ir kā instruments, lai panātu labāku ekonomisko un sociālo kohēziju, un, kā jau teicu, to var uzskatīt eh, par resursiem, kā investīciju Eiropas eh, nākotnē un Eiropas pilsoņu labklājībā. Varbūt vēl viens aspekts par eh, jauno resursu sistēmu. Viss ir kļuvis ļoti sarežģīts, un tādēļ ir palicis grūtāk panākt caurskatāmību. DFS pēc 2020. gada sniegtu labu iespēju uh, raudzieties, kā vienkāršot resursu daļu, lai tiktu izveidota tāda sistēma, kas ņemtu vērā nacionālo valsts eh, kopēju ieņēmumu. Paldies! Thank you very much, Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Uh, Brexit, uh, tas nav tāds uh, iemesls, lai šeit eh, tiešām viss uzskatīt tikai negatīvu. Tas varētu būt arī saskatīts kā iespēja noskaidrot, kādu veidu Eiropu mēs vēlamies, eh, izvirzīt mūsu prioritātes un tad eh, nodrošināt nepieciešamo budžetu no abām pusēm, gan no nacionālā budžeta, gan no Eiropas resursu puses. Bet pirmkārt mums ir jāizvēlas, kā tad būs šī vīzija. Katreiz mēs sajūtam, ka reizēm ir tāda situācija, ka nauda ir paredzēta, un uh, šeit uh, mēs uh, raugāmies, kas ir visstiprākie, kas saņem šo naudu, un, un bieži vien tā, kā Eiro padome, kā jau bieži agrāk bijis, tad notiek cīņas un par šo līdzekļu sadali, un DFS dažādu iemeslu dēļ vairs tā nedarbojas, kā tam vajadzētu. Un uh, vajadzētu arī Eiropā to visu vajadzētu labi paskaidrot, lai tam visam dabūtu demokrātisku atbalstu. Protams, ir nepieciešama arī zināma erostība, bet. Uh, Raugoties šeit uz izdevumiem, lai finansētu Eiropas politikas, veidotu uh, budžetu, lai īstenot tā saucamo flexicurity, elastrošumu principu. Eiros pirmotās vērtības princips ir arī jāsaklabā, bet uh, vislielākā pirmotā vērtība Eiropas Savienībā ir uh, eh, nodrošināt, uh, lai būtu labāk dzīve un lai būtu uh, tāda situācija, kad ne, nevarētu populisti nākt pie varas. Un lai mēs paši nenogalinātu Eiropas Savienību. Gribētu tikai uzsvērt dažas funkcijas Eiropas budžets. Uh, kādam tam ir jābūt, kas tam ir jāspēlēt kādu uh, eh, kritēriju. Ekonomiskā, makroekonomiskā stabilitāte ir jāpanāk uh, Eiropas līmenī, arī jāstiprina arī sadaļas eh, funkcija, lai novērstu nevienlīdzību. Un kas ir vēl svarīgāk, ir uh, fondu piešķīrumi, lai varētu panākt projektiem pozitīvus rezultātus. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Evacting. Ev, uh, evacting. Uh, um, of intervention. That means a budget. Tātad šādi budžeta nosacījumi būtu jānodrošina. Paldies! Paldies! Es tagad aicināšu teikt noslēgumu vārdus mūsu diviem referentiem. Katram minūte, diemžēl šī diskusija nebija pietiekama gara, bet, nu, ja iespējams minūtes ietvaros, lūdzu, izsakiet savus komentārus. Euh, Jūs gribat, lai es pasaku jā vai nē, vai ne? Es domāju, ka tā kā parasti politikā mums ir atšķirīgi viedokļi, un tas uh, politisko dzīvi tikai bagātina. Es domāju, ka daži no mums piekrīt, ka um, mēs vēlamies precizēt, ko mēs vēlamies no Eiropas Savienības, un mēs vēlamies vairāk no Eiropas Savienības, bet tas nenozīmē, ka mēs vēlamies lielāku budžetu, bet mēs uh, vēlamies ļoti skaidri pateikt, vai mēs vēlamies saglabāt to pašu standartu, ne to pašu budžetu, vai mēs vēlamies to pašu standartu, kā pirms uh, Lielbritānijas izstāšanās, vai mēs tomēr vainamie, vēlamies mainīt uh, Eiropas politiku standārtu. Ja mēs vēlamies saglabāt to pašu politiku standārtu, tad ir pilnīgi nepieciešams noteikt, cik tas maksās un kā atrast līdzekļus. Vai nu uh, um, nacionālām iemaksām vai um, pašu resursiem. Šeit nav runa par lielāku budžetu, tas nu, nav tāds pašmērķis, bet mēs kā parlaments, uh, mēs esam no dažādām politiskajām grupām, mēs vēlamies ļoti skaidri pateikt, ka tas, kas mūsuprāt ir ļoti svarīgi, ir nesamazināt Eiropas Savienības ambīcijas, un ja valdības izlēmju, un tās ir izlēmušas uh, pievienot šeit jaunus elementus, kā piemēram drošība un aizsardzība. Tātad mēs uh, uzdodam tad jautājumu, jā, labi, mēs piekrītam, bet ja mēs pievienam šeit jaunus izaicinājumus, kur tad ir tā nauda? Kur būs nauda jauniem izaicinājumiem? Vai nu mēs definējam šos izaicinājumus un tad mums ir jādod finansējums, vai arī nē. Uh, Jā, mēs, protams, piekrītat, ka šie izaicinājumi ir jāpievieno, bet ir ļoti skaidri jāprecizē, no kurienes nāks finansējums, un būs pilnīgi nepieciešams stiprināt budžetu saprātīgā veidā. Paldies, Izabela Tomā, lūdzu. Viena minūte, jā, viena minūte. Tikai gribētu precizēt vienu svarīgu lietu. Šeit nav runa par budžeta palielināšanu, ir runa par uh, tā atstāšanu apmēram tādā līmenī, kāds tas ir, eh, kāds tas bija pirms Lielbritānijas izstāšanās, jo mēs eh, neesam ne tikai gatavi samazināt savas ambīcijas, bet tā jau nav, neesmu tikai es, kas eh, to saka, to saka arī padomu, bet papildus tam mēs vēl piedāvājam jaunas ambīcijas, tā tad ir jārīkojas saskaņoti. Un es gribētu uzsvērt Mūderkungam, ka tas ir tieši tas, ko mēs sakām ne jau jaunas programmas, bez uh, jauniem resursiem. Jā, jā, ja mēs gribēsim jaunas programmas, tad mums būs vajadzīgi jauni resursi. Tas vismaz ir tas, pie kā mēs strādājam. Un noslēgumā es gribētu uh, apsveikt Portugāles parlamentu par šo te lielisko iniciatīvu, un es, eh, protams, arī gribētu redzēt, lai šī prakse izplatītos citos parlamentos, lai uh, mums eh, būtu iespēja diskutēt par šiem jautājumiem, un esmu gatava ar jums tikties arī turpmāk. Paldies! Tagad pāriesim pie otrās diskusiju daļas un došu vārdu uh, Jevgenijai Angelovai Ļaujiet man eh, jums paust aicinājumu. Jūs esat eh, nacionālajos parlamentos un jūs runājat arī par eh, Eiropas pievienoto vērtību. Vai tomēr nav tādi tēriņi, kas tagad globalizācijas kontekstā uh, nacionālā līmenī vairs nav tik efektīvi, kā mēs to gribētu. Un vai uh, zināmai rīcībai, zināmām darbībām nebūtu pienācis laiks uh, apvienoties un Eiropas līmenī to darīt, piemēram, tātad, ja Eiropas uh, budžets pieaugtu, vai tas nenozīmē, ka būtu jāsamazina nacionālajie budžeti, tas mums ļautu parādīt, ka uh, ir patiešām tāda Eiropas pievienotā vērtība. Varbūt, ka zināmās jomās, piemēram, eh, drošība, aizsardzība, migrācija, kosmos, eh, tādi tēriņi nacionālā līmenī vairs nav tik efektīvi, kā tas bija agrāk, un varbūt, ka būtu gudrāk eh, līdzekļus apvienot Eiropas līmenī, lai parādītu, ka globāli publisko izdevumu uh, palielinājums Eiropas līmenī, Eiropas budžetā nenozīmē to, ka um, pieauga publiskie tēriņi visā Eiropā. Tātad tagad jums vārds priekšādātājs kundze, lūdzu. Alors, nous, nous devons changer les... Jā, tagad mums ir jānomaina referenti, un es aicinu Janušu Levandovski un Žerārdu Deprē mums pievienoties šeit uh, tribīnē. Nu, Arī Vjotī kungs dodas prom. Un uh, Alans Lamasūrs mums pievienojas. Thank you, Honorable Chair. Paldies, godātājs priekšsādātāja kungs, dargie kolēģi. Tas ir liels prieks uh, man vadīt uh, kopā ar Artuī kungu uh, budžeta komitejas uh, tikšanos ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem un Eiropas parlamentu pārstāvjiem. Protams, jūs zināt, kā Bulgārija uh, pārņem Eiropas Savienības padomas prezidentūras pienākumus, un to mēs darām pirmo reizi, tātad tas viss mums ir jauns, bet mēs uh, strādājam, lai uh, atrastu pēc iespējas efektīvāku darba mm, veidu. Um, Eiropas parlaments un Nacionālajie parlamenti jau vairāk kārt ir pierādījuši, ka viņi nekadā ziņā nav konkurenti. Esmu pārliecināta, ka mēs eh, varam tiešām sadarboties eh, Eiropas pilsoņu kopējās interesēs, stiprinot viņu eh, demokrātisko balsi un mēs kopīgi varam pietuvināt pilsoņus Eiropas Savienībai. Es uzskatu, ka šīs auglīgās sadarbības stiprināšana būtu jāuzskata par uh, būtisku ceļa posmu katrā Eiropas politikā. Protams, uh, sadarbības starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentāriešiem ir svarīga arī populisma kontekstā un ņemot vērā uzticības trūkumu publiskajām iestādēm kopumā. Mums vajadzētu atcerēties, kādu uh, Uh, mērķi nospraud Žaks Delors uh, - sadarbība, uh, konkurence un solidaritāte. Sadarbība, kas stiprina un solidaritāte, kas vieno. Mums ir jāizmanto mūsu kopīgajie politiskie pūliņi, lai rakstu optimālāko risinājumu, kas atspogļot visu Eiropiešu uh, ambīcijas turpināt šo ceļu kopā, protams, pārvarot grūtības. Uh, Jaunās paaudzes un izglītības iestādes ir ļoti svarīgi spēlētāji Eiropas nākotnē, lai iedvestu jaunu dzīvību Eiropas Savienībai, reformējot to un pilnībā atbilstot mūsu pilsoņu augstajām prasībām. Īpaši satraucoši ir tas, ka pirmo reizi kopš otrā pasaules kāra ir paties risks, ka um, mūsdienu jaunieši varētu dzīvot sliktāk nekā viņu vecāki. Šobrīd parāk daudzi uh, Eh, no Eiropiešiem uzskata, ka Eiropas Savienība ir vai nu pārāk tālu no viņiem, vai pārāk iejauc viņu ikdienas dzīvē. Viņi prasa Eiropas Savienībai īstenot eh, reālus uh, risinājumus uh, finanšu, ekonomikas un sociālajā krīzē, kas uh, šobrīd ir konstatējama, un viņi jautā, kā tad Eiropas Savienība var uzlabot viņu dzīves apstākļus, un viņi gaida skaidru atbildi. Tad tas ir mūsu ziņā, visu mūsu parlamentāriešu ziņā. Uh, sniegt šo atbildi un pilnīgi godīgi atbildēt šiem cilvēkiem. Visā citādi mēs nonāktu tādā postpatiesības situācijā. Eiropas stāsts ir saistīts ar labklājību, ilgspējību. Un uh, ir svarīgi atcerēties arī principus, kas mūs vieno kā Eiropiešus. Uh, un kopīgos panākumus, kādus esam guvuši kopā. Šādos laikos Eiropas Savienībai ir vajadzīgs uh, spēks un izlēmība, lai saglabātu vienotību un labāk uh, ņemtu vērā pilsoņu uh, gaidas un cerības - drošības, ekonomikas, sociālās iekļautības, uh, vides aizsardzības un, protams, arī klimata pārmaiņu jomās. Ir izšķirīgi svarīgi Eiropai uh, arī īstenot tehnoloģiskās pārmaiņas, lai nodrošinātu labklājīgu nākotni visiem mūsu pilsoņiem. Uh, arī cīnoties pret uh, izaicinājumiem, uh, kas ir radušies um, mainīgas pasaules rezultātā. Ir jādo, jāpiedāvā arī jaunas iespējas, tādi delikāti jautājumi, kā Eiropas budžets pēc 2020. gada uh, būs leģitīmi risināt tikai tad, ja mēs uzklausīsim mūsu pilsoņu teikto, ja būs plašas publiskas diskusijas un ja mēs ņem, ņemsim to visu vērā. Uh, Eiropas Savienības eh, rīcības skaidrošana būtu jānosprauž kā viens no svarīgākajiem mērķiem, jo pat revolucionālās idejas un risinājumi uh, var uh, izgāzties, ja tajā netiek pietiekam skaidrot un negūst pilsoņu atbalstu. Politiskā vīzija daudzgad finanšu ietvarā uh, no 2001, 2021 līdz 2000, 2027 gadam. Eh, tas noteiks Eiropas Savienības attīstību turmākajās desmitgadās. Mēs eh, gaidām Eiropas eh, komisijas priekšlikumu, mums vajadzētu vienlīdz pievērsties ieņēmumu un izdevumu pusē budžetā. Šīs debats ir ļoti nopietnas un tās noteikti kļūs arī detalizētas tad, kad saņemsim Eiropas komisijas aprēķinus, ko tā iesniegs. Uh, un es eh, pēc iespējas centos izteikties īsi eh, savās ievadvārdos, bet tagad gribētu dot vārdu Janušu Levandovsku kungam un Žerāram Deprē, kas ir līdzreferenti par pašu resursiem Eiropas parlamentā, un viņi var uh, izteikties. Lūdzu, jums vārds. Thank you. Good evening. Paldies, un labvakar. Esam divi līdzreferenti, bet viena balss Un tiešām prieks redzēt tik daudzus tautas pārstāvjus šodien šeit. Mēs runāsim par ieņēmumiem budžetā šobrīd un diskutēju arī Alēna Lamasūra klātbūtnē, ko es arī redzu no šejienes. Un, um, godīgi sakot, uh, viņam vēl dzīves atmiņā, dzīvi mēģinājumi modernizēt, aktualizēt, atdzīvināt um, budžetu. Um, Nu, varbūt šie mēģinājumi nav bijuši pārāk veiksmīgi, bet tas nekas. Tas mums neliedz mēģināt at atkal un uh, aicināt komisiju rīkoties drosmīgāk šai ziņā. Pagājušā reize es pats uh, ar finanšu transakciju nodokli un vienkāršo to PVN biju priekšlikumu autors, bet uh, PVN vienkāršošana nu, bija uh, priekšlikuma ziņā bija līdzīga uh, priekšlikumam eliminēt uh, brītu rabatu, tā kā vienkārši viņi uzreiz teica nē, un tas bija stāsta beigas. Nu, lūk, um, tā, to pašu aptuveni varētu teikt arī par finanšu transakciju nodokļu ieviešanu starp valstu darījumiem, bet mēs mēģināsim atkal, varbūt dalība valstis būs elastīgākas, ņemot vērā jaunus izaicinājumus un kas tomēr jāfinansē ar svaigiem līdzekļiem. Tātad par rezolūciju balsosim budžeta komiteja šonedēļ, un uh, šī rezolūcija ir drosmīgi noformulēta, bet nav provoce, provokatīva. Tas nozīmē, ka mēs uh, uh, ierosinām fiskālo suverenitāti nacionāliem parlamentiem. Uh, jo nodokļu politika ir Nacionālo parlamentu prerogatīva, un tā tam ir jāpaliek. Tā tad nevēlamies neko daudz mainīt līgumā, bet šī sistēmas paradoks, eh, kas ir sarežģīta un necaurskatāma, eh, vienkārši jo lielākie ir šie NVI ieņēmumi, jo vairāk dalību valstis šos ieņēmumus skata kā izmaksas, nevis kā ieguldījumu, un eh, tā tad just retur. Uh, loģika te vienkārši nevar darboties. Vienkārši izējot no šī viena posteņa, tad uh, valstis uh, tiek vai nu slavētas uh, par panākumiem vai kritizētas par neveiksmēm. Protams, um, Eh, vienkārši ir kritizēt visu šo sistēmu, bet uh, jāatgādina, ka tā tomēr ir bijusi relatīvi stabila kopš 80. gadiem. Bet, nu, jāmēģina ir. Un, un tagad, kas būs šie kandidāti jauna resursu saņemšanai kopīgi ar Deprēkungu, Mēs uh, esam mēģinājuši vairākus kandidātus sameklēt, un neviens uh, nav uh, ideāls. Tātad um, daži priekšlikumi uh, atkal PV, vienkāršoties PVN, uh, un arī šeit uh, droši vien nebūs vienkārši vēlreiz finanšu transakciju nodoklis. Tas īstenībā nav finanšu aktivitātes nodoklis, runa ir tieši par transakciju aplikšanu nodokli lai mazinātu iespējas eh, spekulēt eh, finanšu tirgos. Runa nav par eh, nodokļu aplikšanu, privāto māju nodokļu aplikšanu, privāto kompāniju nodokļu aplikšanu rutīnas transakcijām. Nē, tā tur ir nedaudz citi mērķi. Tad varētu paskatīties uz korporatīvo nodokļu aplikšanu, paplašināt to vai ne uz digitālo sektoru. Te būs nepieciešams vairāk ekspertīzes, lai izlemtu. Un mana izcelsmes valstī bija grūti sameklēt kaut ko, kas būtu uh, videi draudzīgi un uh, kas palīdzētu apkarot uh, klimata pārmaiņas. Un mūsu priekšlikumos uh, ir šīs uh, oglekļa obligācijas uh, pielāgotā redakcijā iekļautas. Mm, jo, teiksim, mūsu valstī tas ir kaut kas svešs, to bija grūti izskaidrot. Tas nāk no citām valstīm, bet mēs mēģinām ko, atrast kaut ko, kas sakrīt vairāk vai mazāk ar mūsu ETS sistēmu. Protams, ir arī citi ieņēmumi, kas uh, tiks izskatīti, teiksim, trešo valstu uh, Uh, iemaksas, uh, institūciju darbinieku algu, uh, no, aplikšana nodokļiem, finanses, un te mums tiešām bija daudz priekšlikumu, un tu varētu gari un plaši stāstīt par sadarbību un komisiju un par pašresursu politiku. Paldies! Thank you, Mr. Lavandel. Paldies Levandovska kungam. Deprēkungs, jums vārds. Paldies priekšsēdētāji. Tik tiešām var tikai piekrist eh, tam, ko teica kolēģis un līdzreferents Jānuš Levandovskis. Kopsavilkumā. Apkopošu pozīciju kas varbūt tā, būs tāda vispārīgāk noformulēta. Ir skaidrs, ka mums nepieciešami jauni resursi Eiropas līmenī. Un es te saklausu balses, kas saka, ka Eiropas budžets ir kļuvis par slogu, bet paskatieties uz NVI un mūsu budžeta īpatsvaru. Uh, mēs redzam, paskatieties uz 83, 85, 95 gadu, un uh, mūsu budžets ir 1% um, no um, kopīgā NVI. Nu, tagad pēdējo divu gadu laikā mūsu budžets ir 1,03% no uh, kopīgā mm, valstu NVI. Tā tad, uh, tad, principā, budžets ir samazinājies. Uh, skat, lūkojoties proporcionāli tam, kas ir noticis ar uh, valstu ieņēmumu situāciju. Un es visu laiku dzirdu par neto maksātājiem, neto saņēmējiem, bet tie, kas ir uh, neto maksātāji, varbūt uh, neskatās uz tādiem varbūt nemateriālākiem uh, faktoriem, ko viņi iegūst no Eiropas Savienības ekonomikas. Viņi ir vienotie tirgu, viņiem, viņi izmanto harmonizētas tehniskās normas, viņi izmanto vienoto Eiropas valūtu. Tad, tad šī mehāniskā atšķirība starp neto saņēmējiem, neto maksātājiem ir tas novecojis modelis. Ot, treškārt, ja aicinām pievērsties pašu resursu modelim, uh, Nu, viena lieta ir kompensēt Brexitu, kas eh, radīs eh, robu budžetā, bet eh, te jārunā arī par šī brīža realitāti, kas to pieprasa un kurai vairāki no jums pieskārās, runājot par atsevišķiem sektoriem, teiksim, ārēju robežu pārvaldīšana, drošāka, centralizētāka pārvaldīšana, jo ja Te, protams, ir migrācijas problēma, te runa ir par Eiropas Savienības uh, līdzsvara saglabāšanu, bet, ja vēlamies uh, stiprināt ārējās robežas, nu, tad mums četri scenāriji. Minimalistisks uh, scenārijs pieprasa 4 miljārdus eiro katru gadu. Maksimalistisks scenārijs nosaka, ka šāda uh, drošību stiprināšana septiņu gadu laikā pieprasa 150 miljārdus eiro. Tā tad eh, mums tagad jāpieņem lēmums, ko darīt, runājot par mūsu pašu vajadzībām nākamo gadu laikā. Tikko izskanēja jautājums, uz ko vēlos eh, atbildēt. Vai uh, mēs te izveidosim kaut ko jaunu. Nu, nē, mēs neizveidosim te nekādus jaunus nodokļus vai instrumentus fiskālos, kas būs jāpiemēro visām dalībvalstīm. Nē, tas tā nebūs. Viss, ko mēs šeit piedāvājam ar eh, pašu resursu modeli, eh, uzlabos eh, ienesīgumu, izmantojot visus instrumentus, kas mums ir jau šobrīd. PVN mums taču jau ir, mēs to izmantojam. Mēs tikai runājām par PVN likmi. Uh, un izskatām PVN, piemērojama PVN kompānijām, starp kompāniju darījumiem un tam līdzīgi. Tieši tas pats, ja mēs izmantosim zaļākus nodokļus, mēs neveid, neizveidosim neko jauno. Mēs varbūt pārcelsim dažus līdzekļus, ko iegūstam un ko izmantojam citādāk šobrīd. Tagad daudzi kolēģi uzskata, ka taisnīgāk sadale atspoguļo uh, nacionālās iemaksas saskaņā ar NVI. Bet mēs to no tā neatsakāmies. Nu, ideāli šo septiņu gadu laikā mēs vēlētos samazināt uh, iemaksas nacionālās eh, par 40% un eh, pārējo pārvirzīt pašresursos, lai mums būtu tāda mm, līdzsvarotāka pakotne. Mm, lūk, tas ir tas, ko es gribu teikt šobrīd. Ievadam. Paldies! Un tagad aicināšu izteiksies Alēnu Lamasūru, pašresursu augstā līmeņa grupas dalībnieks. Lūdzu, jums noteikti ir ko teikt par šo tēmu. Paldies priekšsēdētājiem. Jā, divi, trīs punkti, ko kolēģi jau pieminēja. Vispirms eh, Eiropas finanšu budžeta reforma, no nu, tās nevar vairs izvairīties. Te vienkārši pārāk liela plaisa rodas eh, eh, starp eh, iemaksām, kas tiek veiktas, kas mazināsies pēc Brexita un vajadzībām, kas visu laiku pieaug. Mums, kā Eiropas Savienība, tagad ir plašākas atbildības jomas, un par to ir vienošanās ar valdībām, ar parlamentiem, nacionāliem Tīpaši runājot par to pašu migrāciju, par eh, terorismu apkarošanu, islamizācijas apkarošanu, klimata pārmaiņu apkarošanu, jaunas eh, partneru attiecības ar Āfriku, lai eh, finansētu šīs jaunās vajadzības līdz šim, ir izveidots viens fonds dažādiem nosaukumiem katrai jaunai problēmai. Nu, bet nu, tagad eh, beidzot eh, pienācis eh, laiks izšķiest, beidz, beigt izšķiest līdzekļus šādā veidā un atgriezties pie vienotākas sistēmas. Bet tāpat laikā šis mm, reforma mm, nav tik ļoti revolucionāra. Uh, Mēs nevēlamies nevienam atņemt finansiālo suverenitāti. Finan, finanš, tas ir fiskālā suverenitāte, paliek dalību valstīs. Mēs uh, vēlamies skatīt Eiropas Savienību kā tādu teritoriālo organismu, kā tas arī, teiksim, notiek Francijā šobrīd. Un mēs atļaujam teritorijām, reģioniem, pilsētām izmantot uh, fiskālos, um, fiskālo sistēmu. Um, pastāv tātad uh, vienotāks uh, fiskālais organisms, uh, kas ļauj pilsētām teritorijām piekļūt šai sistēmai, modificējot atkarībā no situācijas nodokļu likmes. Un jāatceras, ka ekonomiskā Eiropas kopiena 20 gadu laikā pastāvējis pateicoties pašu resursiem bez nacionālajām iemaksām. Pirmkārt, muitas ieņēmumi tie toreiz bija pašu resursu modelī, otrkārt PVN ieņēmumi, kas toreiz labi vēl uh, darbojas, uh, kas šobrīd tā vairs nenotiek, un uh, Tad tas bija korporatīvais uh, uzņēmuma nodoklis, mm, kas uh, toreiz bija jāmaksā visām kompānijām, ko izveidoja ar ogļu un tā rauda mm, kopienas attiecīgo uh, līgumu. Nu, lūk, Nu, tagad tas viss tika grozīts, un tagad mums lielu daļu no tā ir aizstājušas nacionālās iemaksas. Tā principā mēs te neko jaunu neieviešam, bet atgriežamies pie iepriekšējās sistēmas, var teikt. Kā mēs to darīsim? Te man jāpievienojas abiem līdzreferentiem, kas runāja pirms manis. Ja finanšu ministri vienbalsīgi vienojas par vienu vai otru resursu. Un rezultātā tomēr, eh, pat ja šis eh, vienbalsīgums tiks panākts, pēdējais vārds eh, šai visā būs tomēr nacionālajiem parlamentiem. Tā kā uztraukties principā nav par ko. Un trešais elements, tas ir tas, kam pievērsās Iepriekšējās sesijas priekšsēdētais ar tīkungs viens eiro, ko tērējam Briselē, jāparūpējas, ka tās atspoguļot vismaz vienu eiro nacionālajā ekonomikā. Un ja mēs izlemsim uh, pārcelt šīs kompetences uh, Eiropas Savienībai, tad, uh, protams, uh, jāparūpēs par kredītlīdzekļiem, cilvēku resursiem, lai nodrošinātu šo fiskālo ienesīgumu. Un um, nodokļu maksātājiem tie joprojām būs nodokļu maksātāji dalību valstīs, kas maksās nodokļus, neatkarīgi no tā, vai politiku īsteno reģionāli, nacionāli vai um, Eiropas līmenī. Un mums uh, šiem nodokļu maksātājiem jāgarantē, ka šāda kompetenci pārcelšana nepalielinās eh, slogu uz šiem nodokļu maksātājiem. Gluži otrādi. Eh, līdzekļi tiks izmantot efektīvāk. Un tātad, ko es šeit eh, piedāvāju, nacionālajie audīti un revīzijas palāta Eiropas līmenī šīm iestādēm uh, jākontrolē situācija. Un ka katru reizi, kad notiek šāda kompetenču pārcelšana, Šīm iestādēm jānodrošina budžeta politikas konsekvence un jāparūpēs par subsidiaritātes ievērošanu katru reizi. Paldies! For... Jā, paldies, ka ievērojāt laiku, Lamasur kungs, un tagad uh, iespēja nacionālajiem parlamentiem izteikties vispirms. Andrēs Šlakta no Polijas, lūdzu, jums vārds. Minutes, Uz divām minūtēm, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. priekšsēdētājiem. Jā, jūs arī teicāt, ka nacionālajie parlamenti var tikt eh, atbrīvoti. Nu, atbildies gribētu izteikt polijas parlamenta, polijas valdības eh, viedokli. Mēs eh, esam gatavi debatēm par daudzgadu finanšu schēmu pēc 2020. gada. Mēs esam apzināmies, kādi izaicinājumi ir mūsu priekšā. Mēs zinām, ka mēs uh, esam atbildīgi par pilsoņu drošību. Mums par to jārūpējas. Nav runa tikai par militāro drošību, runa ir arī par enerģētikas drošību, piemēram. Tādēļ mums ir uh, konkrēts viedoklis par uh, Nord Stream 2 projektu. Mēs gribam teikt, ka prioritāšu iztenošana tā ir jāizteno kohēzijas un uh, lauksaimniecības politikas mērķi. Mums ir nepieciešami ambiciozi. ambiciozi pieeja, kas attiecas uz Eiropas Savienības budžetu. Mēs neuzskatām, ka Eiropas Savienības budžetam vajadzētu būt mazākam. Mēs uh, esam ļoti interesēti par komisāru Oettingeru priekšlikumu, jo viņš ieteica Eiropas Savienības budžetu šeit aprēķināt kā 1,1% no bruto no valsts kopīgajiem NVI ieņēmumiem. Arī paši resursi ir jāpalielina. Paldies! Thank you. And... Paldies, un uh, nākamais runātājs. Bjārns Visels no Zviedrijas. Lūdzu. Jā, paldies. Gribētu runāt par šo diskusiju. Mūsu diskusija izskatās uh, pie mūsu parlamentā šādi. Mēs atbalstām ilgspējīgi Eiropas Savienību un uh, atbalsts Zviedrijā tieši Brexit dēļ ir vēl palielinājies. Mēs nevaram sodīt par to pilsoņus, pašo rezultātu, un ja būs vēl vairāk naudas atpūtas Eiropas Savienības līmeni, protams, būs pretestība. Ir vairākas Eiropas Savienības dalībās, kas ir gatavas uzņemties lielāku atbildību, bet Brexitam jānovērt pie tā, ka Eiropas Savienības eh, darbība arī nedaudz samazinās, un es domāju, ka ja ir runa par tādām darbībām kā migrācija vai klimats, klimata pārmaiņa eh, apkarošana, tad ir jābūt uh, līdzekļiem no citiem avotiem un ne obligāti Eiropas Savienības budžeta. Domāju, ka mēs ļoti krietni varētu ietaupīt lauksnācijas politikā. Es domāju arī, ka ja mēs palielināsim nodokļus, tas nebūtu nenozīmē, ka mēs uh, pastiprināsim ekonomisko projektu un radīsim lielāku sociālo Eiropu, bet mums drīzāk ir jāpadomā, vai nodokļi Eiropas Savienības līmenī drīzāk novedīs pie tā, ka nodokļu uzlikšanas iespējas dalību valstīm samazināsies, tādēļ mums diskusija jāturpina, mums jāpadomā, kādā veidā mēs eh, varam ieviest pārmaiņas, neatņemot un nesamazinot eh, nodokļu politikas veidošanas iespējas dalību valstīs, tas varētu samazināt uzticību. Jā, paldies, nākamais runātājs. Hoes, Hoes Manuels Fernandes no Portugāles, lūdzu. Uh, Paldies, šī ir ļoti svarīga diskusija. Diskusija, kurā var viegli izvērsties par populistisku. Es redzu, ka daži cilvēki vēlas spēcināt budžetu, bet nevēlas pašu resursu modeli. Tā tad vēlas vairāk nacionālas iemaksas, vairāk nodokļu kas jāmaksā nodokļu maksātājiem. Un, lūk, tādi viņu argumenti. Tad, ja mēs palielinām budžetu, visvienkāršāk eh, to izdarīt eh, tādu resursu palīdzību, kas eh, nesoda mūsu pilsoņus. Ir citi kolēģi, kas vēlas saglabāt šie brīža sistēmu ar nacionālajām iemaksām bet finanšu ministri izturas tā, it kā budžets viņiem piederētu. Eh, nu, gan eh, dažiem šiet eh, budžets pieder vairāk nekā citiem. Ar šo sistēmu mēs te izveidojam šo slikto demarkācijas līniju starp neto maksātājiem un neto saņēmējiem. Un es atgādinu 85 procenti no budžeta ieņēmumiem nāk no dalību valstīm, un Vācija un Francija atbildīgas kopā par 38% no 28 valstu kopīgajām iemaksām. Tad jāsaprot, ka visi pilsoņi, pilsoņi kopā ir līdz īpašnieki eh, šim budžetam un eh, viņiem pirmkārt jābūt arī par beneficāriem. Es nezinu, vai um, mūsu pilsoņi apzinās 94% um, no budžeta uh, domāt investīcijām. un šīs investīcijas beigu beigās atgriežas turpat dalību valstīs. Noslēgumā mums jāpadomā, kāds būtu izmaksas, ja mums nebūtu politikas, kas mums šobrīd ir. Lielbritānija ir ne to ja, maksā, maksātājs bijusi Un tagad es domāju, ka šie valsts labi saprot, cik uh, šie valsts zaudēs, izstājoties no Eiropas Savienības. Un tas ir daudz vairāk nekā tā šobrīd iemaksā Eiropas Savienības budžetā. Paldies. Es, uh... Tagad vārds. Sabien Tirē no Francijas. Lūdzu, ievērojiet runas laiku. Nevairāk kā divas minūtes, lūdzu. Paldies. Un tagad, uh, sekojot līdzi šai diskusijai no paša sākuma, viegli redzēt, ka mums veidojas visu pirms šī politiskā problēma, problēma ar politisko gribu, daudz politisko jautājumu. Protams, jāpiekrīt tam, ka no reformas nevarēs izvērēties, uh, bet uh, uh, jāpadomā par mūsu turpmāko likteni, jāuzņemas šī atbildība, jāuzdod sev šis jautājums, bet arī uh, jāuzdod šis pats jautājums mūsu pilsoņiem, kas ir nodokļu maksātāji. Un no šī jautājuma arī nevar izvairīties. Ja mums jāpieņem uh, šis budžets, ja, pat ja mēs to darītu, mums tas būtu jāizskaidro tālāk mūsu pilsoņiem. Tāpēc ļoti svarīgi konsultēties ar pilsoņiem. Prezidents uh, Makrons uh, ir uh, veicinājis, tātad ir ierosinājis un veicinājis konsultācijas ar pilsoņiem, 25 valstis tam ir piekritušas, tātad piekritušas sekot šim piemēram, un um, tas ir ļoti labi. Un tieši ar pilsoņiem jāizdiskutē šie lielie jautājumi, un tad varbūt mums būs vairāk manevrēt spējas, lai lemtu par budžetu. Paldies. Jā, paldies, ka nepakāpat laiku. Izabela Tomas par DFS referente. Oui, merci beaucoup, madame la présidente. En une minute pour dire que. Paldies, vien, viena minūte. Pavisam īsi no manas puses. Darbs, ko augstā līmeņa grupa ir veikusi, kur piedalījies Lamasūra kungs un arī daži eiroparlamentārieši, nu, mēs te mēģinājām tuvināties vienam mērķim. Visu pirms uh, Eh, mums visiem jābūt eh, pašu resursu modeļa beneficiāriem. Tas nozīmē, ka vismaz daļēji šai pašu resursu sistēmai jāatvieglo, jāmazina tas sloks eh, uz nacionāliem budžetiem un Eiropas budžetu. Un, ja mēs to varētu darīt, Tas um, būtu lieliski, ja tas ļoti atvieglotu nacionālo budžetu situāciju. Otrakārt, mēs uh, mēģinām nenoslogot vēl vairāk pilsoņus, kas jau tāpat ir smagi noslogoti valstu līmenī. Mēs vēlamies uh, drīzāk sodīt tos, kas šobrīd uh, neiemaksā neko, iegūstot daudz tāpat laikā tie mainot nedaudz, veicot izmaiņas infrastruktūrā, likumdošanā un tam līdzīgi. Paldies! Paldies, Tamā kundze! Jā, tagad ir mūsu laiks beidzies, gribētu, ja jūs vēlaties, tad galvenie runātāji, ne vairāk kā vienu minūti, vienkārši liet būtu tādus jautājumiem vai komentiem, vai kāds no jums vēlētos izteikties. Jā, labi, drusku var tad eh, izdarīt kopsavilkumu. Mēs šeit runājam par jauniem pašu resursiem, bet tas nav runa par to, ka tiktu norādīts par šo vispārko iemaksu. Jā, tas ir, eh, protams, atkarīgs no, vai tā vai valsts ir bagātāka vai mazāk bagātāka, tad viss ir paredzami, tas ir kā tāds automātisks eh, vērtējums Eiropas budžetā. Tātad, bet ja to nosauc par pašresursu, tas ir mazāk paredzams, un tas ir jautājums no par politisko vēlmi, par politisko gribu. Tad par apņēmību. Rikoties, kā paveikt neiespējamo misiju un padarīt to par iespējamo misiju. Es ceru, ka ar Bulgārijas prezidentūru, un mēs ar viņiem runājam, un uh, arī šeit ņemam vērā Gintera um, Oettingera priekšlikumu, un pēc tam būs Austrija, un cik atceros, tad Austrija nav bijusi lielākais piekritējs par šai pieejai pašresursi. resursi bet tie seši mēneši ir, būs izšķirošie, ja gribēsiet, lai tikai pabeigts DFS, tad eh, Austrijas eh, prezidentūža laikā no 2018. Eh, gada jūlija būs Austrijas prezidentūra, un tad jāraugās, kā tad šo misiju padarīt vairāk iespējamu. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Es domāju, ka tas, ko var secināt, lai pamatotu līdzekļus, ko pieprasām tēriņus, kas jāveic Eiropai, mums eh, jāvienojas par šo kopīga likteņa kopienu. Tātad eh, jāvienojas, ka mums ir kopīgie mērķi un eh, ka mēs tos vēlamies kopīgiem spēkiem sasniegt. No, nu, tur, principā, ir tas izaicinājums, lai vienotos par nākamo DFS. Kā panākt šo līdzsvaru? Kā tas izdosies dalību valstīm? Līdzsvaru starp politiku, kas mums ir, es esmu dzirdējis par lauksaimniecības politiku, kohēzijas politiku un paredzēt vietu uh, jaunām politikām, lai e, tiktu galā ar jauniem izaicinājumiem mūsu priekšā. Jo tas tiešām jādara, ja vēlamies šo ko, kopīgo likteni īstenot. Paldies, Deprēkungs un Alamasurkungs. Gribētu atgādināt e, visiem un e, gribētu arī pabeigt ar to Eiros padomas Bulgārijas prezidentūras saukli, ka mēs esam vienoti arī savā atšķirībā un viss, kas strādā uh, parlamentos mums vajadzētu šādā veidā strādāt kopā. Gribētu atgādināt, ka septiņos būs vakariņas. 19. Eiropas vēstures mājā. Tātad septiņos. Ir vēl pāris minūtes laiks palicis turien aiziet. Sirsnīgi paldies, ka atnācāt uz mūsu sanāksmi. Paldies! Jā, Un liels paldies Bulgārijas prezidentūrai!